koordinācija apvāršņa 2020 ietvaros, proti, kā radīt zinātniskās uh, diskusiju padomas, nodrošināt koordināciju no lejas uz augšu. Un vēl viens temats ir zinātnes uh, uh, kā sabiedrības labā īstenojams darbības definēšana. Vēl ir dažas lietas, proti, esam izstrādājuši dokumentus, lai tālāk izstrādātu savu nostāju, nostāju, par kur strādājām pagājušajā, balsojām pagājušajā novembrī šajā komitejā. Tā tad es jums stāstīju, kura temata tiek apspriest nobeigumā, vēlos sacīt. Vēl nepievērsāmies trialogos budžeta jautājumam. Mēs, kā referentu un ēnu referentu grupa, esam vīlušies, tāpat kā vairākums mūsu kolēģu, attiecībā uz daudzgad finanšu schēmas rezultātu. Pat labam mums būtu jāiestājas par spēcīgāku apārs 2020 programmu, kas veicinātu darbvietu izveidi, izaugsmi. Pat labāk vēl nav um, vienošanās par skaitļiem attiecībās 2020. Ir uh, skaitļi 1A sadaļai, taču ir dažas problēmas šai ziņā. Taču vēl nav vienošanās par sadalījumu starp Erasmus visiem kosm, kosme un uh, apvārsnes 2020 programmām. Tātad vēl galīgā skaitļa apvārsnim 2020 nav paredzēta, taču bieži vien ir runa par, apvā, par aplēsi 71 līdz 74 miljārdiem eiro attie, atkarībā no, apvēr, no izmantotās aprēķina metodas. Tomēr mēs ceram, ka gala rezultātā panāksim, saruna rezultātā panāksim vēlamāku skaitli. Un tāda budžets atbildīs tām ambīcijām, kuras izpaužas šajā apvārsnes 2020 programmā. Mēs ceram, ka šīm ambīcijām tiks piešķirts attiecīgs budžets. Paldies! Paldies! Tālāk vārds. Um, jautājumam pār, kur mēs runāsim par uh, atklātām jūrām, tātad iegū, naftu un gāzi, ko iegūsim atklātā jūrā. Jā, paldies, priekšstādātāji, par šo tām izteikšos iespējami īsi. Esam panākuši jau iepriekš vienošanos, plašu atbalstu kompromisam, un tad ir panākt vienošanos ar padomu pirmā lasījumā. Paldies jums arī priekšsēdētāji par izcilu sanāksmes vadīšanu. regulas priekšlikums ir tāda pārtaps par direktīvas priekšlikumu. Tas diezgan nozīmīgi. Galvenais viens no jautājumiem, ko arī mēs no savas puses ļoti aizstāvējam, ir tieši atbildīgās iestādes neatkarīga, neatkarīgums, eh, neatkarība. Un otrs, ka mēs nosakām arī dalībvalstīm atbildīgo iestādi par konkrēto darbu nekaitīgumu videi, par to drošību. Tātad konkrētā ir arī nacionālā līmeņa iestāde, kas uzraug šādu darbus. Un tad, protams, otra iestāde, kas skatās arī līdzi iegūtāju peļņai, ieņēmumiem. Tas viss tiek atrunāts un precīzāk ir nodrošināts arī kompromisām jaunā direktīvas priekšlikumā. Tāpat arī svarīgi, kur mēs runājam par licenču izsniegšanas procesu. Esam panākuši arī vienošanos arī par to, kādā veidā uzņēmumi var pieprasīt šādu licenci naftas un gāzes iegūšanai atklātā jūrā. Un tā tas skaidri noteikti, ka visiem uzņēmumiem ir saistoša konkrēta kārtība. Pirmkārt, viņiem jau pirms uh, viņi sāk šīs darbības, uh, Viņam ir jāsniedz pierādījumi par savu finanšu uh, kapacitāti, par to, ka viņi varētu arī sekt iespējamos ekonomiskos zaudējumus un kaitējumu videi varētu kompensēt. Šis direktīvas priekšlikums tā nu, tas ir adresēts tātad visām dalībvalstīm, Protams, ka sākotnēji bija arī, zinām, iebildumi no tām valstīm, kurām nav jūras robežas. Viņi teica, ka tas nekādā veidā mūs neskar. Mēs taču nekādas atklātās darbības jūrā, atklātā jūrā neveicam. Bet mēs ļoti labi zinām, ka arī uzņēmumi jau var reģistrēties arī, kur vien vēlas. Arī šādās valstīs, kurām nav jūras robežas, un tādēļ mēs tomēr uzstām, ka tas ir jāpiemēro visām dalībvalstīm. Tieši tāpēc direktīva tā ir saistoša visām dalībvalstīm. Savukārt tas nozīmē, ka um, valstīm bez jūras robežas tad ir noteikts minimālās prasības, kas viņiem ir jāpaņem savas tiesībās. Vispēcot, Satori kundze, tad mēs runājam par kriminālu atbildību, par ko ļoti iestājās parlaments. Tomēr mums bija jāpiekāps. Mums bija jāpiekrīt komisijai, ka līdz 2014. gadam komisija arī izskatīs, vai šo direktīvu arī var arī šeit iekļaut atsevišķās normas par kriminālu atbildību. Nu, parlaments gan vēlējās, lai šis jautājums jau uzreiz būtu skaidrs, bet nu labi, tā piekritām, ka to vēl izanalizēs tad līdz 14. gadam. Un tad redzēsim, ko komisija teiks. Visbeidzot, transponēšana, ieviešana, te termiņi. Parlaments panāca, ka tas ir tāds īsāks periods. Tas bija ļoti nopietni, un tad, tad tas bija ļoti svarīgi, lai būtu skaidrība arī uzņēmumiem, un lai tas skaidri arī būtu jau, kad stājas spēkā. Tas arī viss. Tie galvenie būtiskākie jautājumi. un esmu pārliecināts, ka tāda vairākums jau deputāti ir atbalsts šo tekstu. Paldies! Paldies! Jums par šo informāciju. Tālāk, devītais darbkārtības, um, varam teikt, ka jautājums devīt, numur deviņi ir tādā atlikts uz vēlāku laiku. Te bija paredzēta viedokļa apmaiņa ar Annu Jensenu. Tātad tas pārstāv 24. un 25. aprīli. Nu ko, tad tagad es saku paldies visiem par darbu. Šo sanāku šodien pabeidzam, atsāksim rītdien 9. un pulksten 5.30 pēcpusdienā būs koordinātora sanāksme. Tā kā tiekamies jums arī rītdien. Koordinatoriem tiekamies 17.30.